Mesdames, messieurs, la... Dāmas un kungi, sākam. Donc, nous allons repren... Un mēs atkal ķeramies pie balsošanas. Mēs var, varējām virzīties vakar ļoti strauji uz priekšu, pateicoties ikvienu pūliņam, un ja mēs šo tempu uzturēsim, tad mēs varētu uh, pabeigt jau pirms rīta cēliena beigām, un tādējādi mēs varētu izbrīvēt sev pēcpusdienu citām aktivitātēm, veltītām budžetām vai citiem jautājumiem. Mēs Vispirms sāksim ar nelielu aktualizāciju, kas attiecas uz korekcijām. Vakardienas balsojumā referents pastāstīs, par ko ir runa, un pēc tam saskaņā ar vakardienas pieņemtajiem lēmumiem mēs ķersimies pie balsošanas par piekto kategoriju, kas ir citas institūcijas, Dereka eh, Vo ziņojums, un vēl ir 1A, 1B un, vie, un 4. kategorija jāsabalso. Un mēs pabeigsim ar pilotu projektiem un sagatavošanas darbībām. Referenta kungs lūdzu par korekcijām, par precizējumiem attiecībā uz vakardienas balsojumiem. Paldies, priekšsēdētāji! Vakardien mēs balsojām par 3B kategoriju. Tur ir trīs budžeta pozīcijas eh, - programma Youth in Action, Eiropas pilsoņu gads. Un mēs balsojām par vienu miljonu saistību apropriācijās un vienu miljonu uh, maksājumos. Uh, koordinatori teica, ka mēs gribējām paaugstināt līdzekļus par vienu miljonu, bet ņemot vērā teksta redakciju, mēs atsaucāmies uz padomas piedāvāto summu. Mums tā tad ir e, jāatsaucas uz e, budžeta e, provizorisko tāmi. Mums ir jāsaka, ka šie līdzekļi pārsniedz sākotnējo tāmi. ja mēs pamanīsim vēl kādas kļūmes, tad ir jāatsauc uz koordinatoru pieņemtiem lēmumiem. E. Tā tas ir. Tās ir jūsu nosauktās pozīcijas, Youth in Action Information Outlets un Eiropas pilsoņu gads 2013. Lai būtu skaidrība, ka mēs neesam neko pārpratuši jau vakar bija neliels apmulsums izcēlies balsošanas laikā. Un vispārīgi vairākām pozīcijām ir panākt vienošanās starp koordinatoriem nu jau pirms pāris dienām, lai ietu, lai pārsniegtu budžeta projektu un Tas attiecās uz atsevišķām pozīcijām kategorijā 1A un 4 un šīs. Un arī šīs trīs līnijas kategorijā 3B. Ar 3B viss ir sakārtots. Un pēc tam liksim uz balsojumu citas kategorijas. Paldies, eh, referents, un jums visiem balsošanas kartes ir. Es e, būšu pateicīgs, ja mana grupa man norādīs, vai man ir atļauts vai nav atļauts balsot. A priori man e, tika sacīts, ka es it kā balsojot, jo tautīnieki ceļoties vēl un tāpēc atnāks vēlāk. Un mēs tagad e, ņemam citas iedaļas, other sections. Jums visiem ir priekšā balsošanas listes. Alors, nous commençons par. Sākam ar. Rezultātiem e, vienošanai, ko mēs panācām birojā ar biroju, un visi grozījumi E, tos iesniedz mūsu referents ar koordinatoru piekrišanu biroju vārdā. Tādas, tāds ir mūsu attiecība veids šobrīd ar biroju, un es atrodu to par ļoti auglīgu. Un tagad es gribu piedāvāt balsot e, blokā par pirmo tabulu, bet ir mutisks grozījums par Eiropas vēstursnamu, kura sakarā dodu vārdu referentam. Yeah, yeah. You, As you rightly said. Paldies, priekšsēdētāji, kā jūs pareizi atzīmējāt. Otrajā lapusē uh, norādītie grozījumi atspoguļo to vienošanos, kas tika panākta uh, Ehm, samierināšanās laikā 1,9% palielinājums, ņemot vērā arī Horvātijas iestāšanos Eiropas Savienībā. Mums bija samierināšanās, samierināšanās jo mēs gribējām samazināt budžetu par 5,3 miljoniem, un mutiskajā grozījumā ir runāts par saistībām 3, 4, 5, 7 pozīcijā par 5,3 miljoniem e, eiro saskaņā ar vienošanos samierināšanos uzstāšanās laikā. Paldies! Visiem ir skaidrs. Alors, à partir de là, un es aicinu balsot visas lapuses blokā, taisa skaitā grozījumus par tekstu. Uh, saskaņā ar vienošanos, eh, kuru mēs panācām samierināšanās laikā. Un tagad eh, grozījuma blokā par, pret, divi atturas, neviens neatturas, paldies. Džeims eh, atturas ierakstīsim protokolā. Un apsveicu referentu par paveikto darbu. Tālāk daži citi grozījumi, kuri ir pelnījuši atsevišķu balsojumu. Vispirms biroja vārdā iesniegtie grozījumi par tehnisku skaidrojumu, e, ko pieprasa finanšu regulējums. Referents, vai jūs varētu mums prezentēt šo tehnisko grozījumu? Up, uh... Es domāju, priekšsēdētāji, jūs to pietiekami labi ilustrējāt. Tas ir tehniskas dabas grozījums, lai varētu atsaukties uz finanšu regulu, lai, piemēram, eh, līdzekļi, kas paredzēti ēkām, varētu tikt apvienoti un lai varētu būt arī eh, dažādi līdzekļu pārnes. Tātad tehniskas dabas grozījums, un mēs to atbalstam. Paldies. Merci bien. Paldies. Problēma nav ar to par. Pret atturas, viens atturas, pieņemts. Nākošais mutiskais grozījums. L'amendement oral. Mutiskais grozījums, kas at, uh, viens mutiskais grozījums ir izņemts, bet ir trīs grozījumi. Okay, Jūs mums paskaidrosiet šos trīs grozījumus, kas ir jāliek uz balsojumu. Paldies! Otrajā lapusē kolēģi redzēs, ka ir trīs grozījumi, par kuriem ir jābalso, un tie ir saistīti ar tekstu. Pirmais grozījums ir EKR grupas grozījums, kas attiecas uz uh, demokrātisko kontroli un uh, arī uh, vispārīgajiem pabalstiem. Otrais attiecas uz 3, 4, 8 par 2000, 200 tūkstošu Uh, eiro piešķiršanu, lai uzfilmētu dokumentālo filmu par Austrumu Eiropu. Daudzi teiktu, ka tad, kad mēs piedzīvojam treknos, uh, jeb tādus labos gadus, mēs varam šādu naudu izlietot, bet varbūt uh, tagad krīzes apstākļos tas nav pats labākais solis, tādēļ balsotu pret to. Trešais grozījums to iesniedza AFCO komiteja kur ir teikts, ka ņemot vērā nākamās Eiropas parlamenta vēlēšanas, eh, daļu no līdzekļiem varētu atvēlēt NVO, lai tie varētu atspoguļot vēlēšanu norisi. Bet es sapratu, ka tas varētu radīt zināms problēmas, jo tas varētu būt pretrunā ar finanšu regulā atrunāto, un otrkārt to būtu ļoti grūti īstenot, kurš tad lems, kuras organizācijas īsti šo naudu saņems un kā to pareizāk izlietot. Tādēļ Tādēļ es ieteiktu balsot arī pret šo grozījumu. Tātad, ja runājam par visiem trim, es piedāvāju balsot pret visiem trim. Paldies! Es, es Vai to var darīt blokā? Nē. Alda eh, noraidā balsošanu blokā. Tā ir komunistu anarchistiskā pieeja. Tātad pirmais grozījums 553 referents ir pret, kas ir par. 4 pret. Vairākums ir pret saturas noraidīts. Soniks, Sonika grozījums referents ir pret par. Pret. reti, kuri nepiekrīt eh, nepie, eh, atturas eh, noraidīts. Tālāk nākošais afko grozījums par pret atturas noraidīti visi trīs ar dažādiem atšķirīgiem vairākumiem. Un tagad mēs Eh, esam pabeiguši skatīt parlamentu. Paldies referents pārējām pie Eiropas Savienības tiesas. Varam balsot blokā par, pret, atturas. Trīs ir pret, viens atturas. Tas attiecās uz tiesu. Tālāk revīzijas palāta. Abi grozījumi blokā par pret atturas pieņemts. Ombuds ir mutisks grozījums. Referent, lūdzu. Yeah, uh, Paldies, priekšsēdētāji. Ombuds ir tāds uh, amats, par ko ir jāatskaitās, bet viņi gribēja eh, paši uh, iecelt uh, savu revidentu, lai būtu tiešām labāk demokrātiskās kontrols iespējami. Paldies! Jautājumi nav par šo mutisko grozījumu, aicinu balsot um, blokā, tā skaitā arī šo mutisko grozījumu par pret, divi pret, atturas pieņemts. Tālāk Eiropas eh, datu aizsardzības pāraugu par, pret, divi pret, atturas, pieņemts. Nākošā lapuse - ekonomikas un sociālā komiteja par, blokā balsojam par, pret, atturas, pieņemts reģionu komiteju. Balsojam blokā par, pret, atturas, arī pieņemts. Pāršķiram lapusi, ārējās darbības dienests, blokā, par, pret, goja ir pret. Nē, jūs atturaties. Trīs pret, viens atturs. un atsevišķas balsojums par 572. grozījumu referents, vai jūs esat par vai pret? 572 pret. Kas ir par? Zaļiem. Pret atturas noraidīts. Par 462. Referents ir pret, kas ir par. Pret atturas noraidīts. Tālāk ir saraksts ar eh, izņemtajiem grozījumiem. un par citiem, citām institūcijām esam pabeiguši balsojumu. Apsveicam referentu. Donc, nous allons prendre... Tagad mēs varam pāriet pie kategorijas 1A. referentkungs, vai vēlties izteikties, lai prezentētu balsojumu par 1A? Sulla rubrika 1A abbiamo. Ja runājam par kategoriju 1A, koordinatoru sanāksmē mēs vienojāmies. ka Mēs gribam ievērot uh, elastību un balsojam par 50 miljonu eiro uh, summu. Protams, eh, balsošanas laikā var iznākt tā, ka tiks piedāvāti līdzekļu samazinājumi, neņemot vērā koordinatoru panākto. Es piedāvāšu, ja, ja mēs samazināsim saistībās noteiktās summas, tajā pašā laikā nesamizinot elastību, mm, piedāvātu līdzekļus uh, samazināt uh, pozīcijā lifelong learning. Daudzas politiskās grupas piedāvā īstenībā daudz augstākas summas. Paldies! Très bien. Tout le monde a compris. Visi saprata priekšlikumu. Ļoti labi. Mēs sākam par, ar balsojumu, kompromisu balsojumu blokā, tikai par skaitļiem. Pirmais apakšbloks, kas atbilst tām pozīcijām, kur mēs gribam pārsniegt budžeta projektu. Par. Pret. Četri pret. Atturs Pieņemts. Otrais apakšbloks. Kas ir, lai atjaunot budžetu projektu? Par. Pret. Atturs. Viens atturs. Trešais apakšbloks. Kas ir pārskatīts trešajā tabulā pielikumā par? Pret atturs, viens atturs. Paldies, pieņemts. Tālāk ir vairāk atsevišķi balsojumi, kurus neaptver kompromisa grozījumi. Un vispirms goja grozījums, numur 706, referents ir pret, kas ir par? Par. Neviens. Andrejāsens kundze vienīgi ir par. Pret. Atturas. Šie grozījumi tiek noraidīti. Tālāk zaļo grozījums 993 referents pret, kas ir par zaļie, goe, kas ir pret, atturas, noraidīts. Tālāk citi grozījumi, konkrēti 600 no goē, e, referents ir pret, par, 3, 4 par, pret, atturas noraidīts. Tālāk Vertmanas grozījums 4, 1, 3, 9 referents pret, kas ir par, 4, 5, pret, atturas noraidīts. Tālāk 103. ekon referents pret, par, kas ir par. Pret neviens atturs pieņemts vienbalsīgi, apsveicam autors. Goja grozījums 695 referents pret, kas ir par? Pret atturas noraidīts. E ECR 599 ir referents pret, kas ir par? Divi. Pret. Paldies. Atturas. Noraidīts. Goja grozījums 4487 referents pret, kas ir par. Sociālisti goja pret pārējiem. Atturas noraidīts. Trīs grozījumi 878 un, un pārējie, kas identiski referents pret, kas ir par. Pret atturas tāds pats vairākums noraidīts. Rīgi grozījums 351 referents par, kas ir par, pret, liberāļi, at, pret atturas pieņemts. Nākošā rinda. 677 goja grozījums referents pret, kas ir par. Andrejāsena Hartongs, kas ir pret visi pārējie, atturas noraidīts. Zaļo grozījums numur 964 referents pret, kas ir par. Tāpat kā pirmīt pret. Atturas noraidīts. Vērtmanis grozījums 4166 referents pret, kas ir par tāpat kā pirmīt pret tāpat kā pirmīts, noraidīts ar tādu pašu vairākumu. Nākošā rinda. Imko grozījums 541 ar motisku grozījumu. Referent, lūdzu. Il eh, relatore su questo eh, pone al Referents vēlētos priekšsēdētāju lūgt balsot par 1,5 miljonu eiro ievietošanu rezervē. Zodievo. Pusotras miljonus rezervē. Un noteikumi rezerves atbrīvošanai ir norādīti tekstā. Visiem tas ir priekšā. Pār šo priekšlikumu ar mutisku grozījumu no referenta puses. Pret. Atturas. Vienbalsīgi. Un Komisijai ir zināms balsojums un nosacījumi, ar kādiem tika atbrīvot rezervi. Tālāk e, grozījums 4577, referents ir pret, kas ir. Tas atkrīt, saka priekšsēdētājs. Ingas nav klāts. Ļoti labi, pasērosim un pāriesim pie komentāriem. Alde grozījums 742 referents par, kas ir par, pret, atturas, pieņemts. Alde grozījums 743 referents pret, kas ir par.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 bija divas problēmas. Ričards, vai tu esi par vai pret? Pret. Aldā. Alda ir par. Tā tad jūs savstarpēji dzēšaties. Uh, 19, 16. Ir vairākums katrā ziņā par. varbūt pārsēdieties citā vietā, ja ir kādas problēmas, vai arī galu galā, ja jūs regulāri dzēšat viens otru, tad tas neko nemaina. Un mēs pāriem pie Dardena grozījuma 42.55 referents pār, kas ir pār. Pret 2 pret 1 atturas pieņemts. Tālāk gojas 620. referents pret, kas ir par pret atturas noraidīt. 387. Tālāk transporta komitejas 387 par pret atturas pieņemts. Tālāk 673 no goja, kas ir par pret atturas noraidīts, goe ir izolācijā. Tālāk Vertmanis grozījums 4161, lai pievienot epilepsiju, referents ir pret epilepsiju, kas ir par liberāļi, kas ir pret, atturas noraidīts. Tālāk 744 alde grozījums, lai izveidotu partnerattiecības ūdenī. Tas ir interesanti. E, referentam nepatīk šīs partnerattiecības basēnā, kas ir par. Paskatīsimies elektroniskajā kastītē partnerattiecības. Sākam balsot. Le vote est ouvert. Votez, votez, votez, votez. Balsojam, balsojam. ir viens sociālists baseinā pa daudz. Tā tad vienam sociālistam ir jāturas. Beidzam balsot. 18, 18 noraidīts. balsojums ir aizklāts. Mēs nezinām, kurš kā balsoja. Tālāk 773. Eh, grozījums Alde referents par, kas ir par. Pret. Atturs pieņemts. 774 Alde grozījums referents pret, kas ir par. Pret. manuprāt, vairākums, bet jāpārbauda.

par eh, eh, kod, eh, atomelektrostācijām. Referents ir pret, par, pret, atturas, noraidīts. 966 zaļo grozījums referents ir pret, kas ir par. Tāpat kā pirmīt pret, atturas, noraidīts. 1048 imko grozījums, referents pār, kas ir par, pret, atturas pieņemts. 58, 58 par, pret, atturas pieņemts. Pāriem uz nākošo lapusi. 8, 199. Tas atkrīt, braintrust nebūs, bija grozījums par braintrust atbalstu. Tālāk 4341, ref, Kingas Gants grozījums referents pret, kas ir par, pret, atturas noraidīts. Č tālāk 42.50 referents pret, kas ir par, pret, atturas, arī noraidīts. 550. Referents par. Kas ir par? Pret. šķiet, ka bija vairākums par, bet ir jāpārbauda elektroniski 550. FD grozījums. Sākam balsot. Balsojam. Vēl aizvien balsojam. Beidzam balsot. 21 pār 13 pret 2 atturas pieņemts. Tālāk E, par rezervēm. Dalītais balsojums ar pirmo daļu viens un piecisimti tūkstoši, kas piešķirts autoritātei, referents ir par. Kas ir par? Pret? Atturas? Pirmā daļa tiek pieņemta, otrā daļa Treškārt, autoritāte līdz Eiropas centrālajai bankai referents par, kas ir par, pret, liberāļi zaļie, atturas, Andrijāsena, pieņemts, un otrais grozījums ir izņemts, un tādējādi mēs esam pabeiguši viens A. Bien, alors, nous allons prendre. Labi, tātad tagad eh, ķersimies klāt pie 1B. Pirms balsot par pirmo B, piedāvāju atgriezties pie tā punkta, kuru skatījām vakar, un runājām par to, kā rīkoties ar uh, Kipras turku kopienas pārstāvjiem. Sociālās grupa mums ir izdrukājusi uh, dokumentu un izdalījusi dokumentu, kur viņi piedāvā risinājumu. Es nezinu, vai tas ir politiski pietiekami adekvāts. Of... Kapacitātes veidošana, lai uh, veicinātu um, zināšanas par uh, uh, Eiropas Savienības lietām un uh, Göran, jūs gribējāt izteikties. Doing, I mean... Es gribēju tikai precizēt. Tā tad, uh, kas ir šie Kipras turki? Uh, Tas īstenībā jau ir rakstīts eh, budžeta pozīcijas kategorijā, budžeta pozīcijas nosaukumā. Mēs esam sagatavojuši jaunu neitrālu tekstu, jo nosaukumā jau tas ir minēts, mums to nevajag divreiz atkārtot, un šķiet, ka visas politiskās grupas ar to ir viens prāts. Paldies! Jā, tas ir ļoti eleganti. Donc, Jūrnieki skaidro, ka reizēm vēju nedrīkst laist pilnās burās. Kas piekrīt šim formulējumam par? Pret atturas paturam šo formulējumu spēkā. Tas šeit nav runa par skaitļiem, ne arī par mērķi. Šai finanšu palīdzībai, bet par formulējumu. Nu. Tātad, tagad Ņemsim 1B. Tā ir 71. lapuse, saka Beļģi. Franču dokumentā tas ir 71. lapuses uh, lejā. Tātad uh, tas sākas ar administratīviem izdevumiem. Tad referenkrums jūs gribētu izteikties. Credo, prezidente, ka per accorciare la votazione. Priekšsēdētāji, mēs varētu nedaudz saīsināt balsojumu. Domāju, ka varam balsot blokā par šīm pozīcijām. Man šķiet, ka kolēģiem nav šeit ļoti lielas viedokļa atšķirības. Vienīgais izņēmums būtu tehniskais atbalsts. Baltijas jūras reģionā, bet eh, par visiem pāriem varam balsot blokā. Uh, alors. Sekretariāts man saka, ka mēs nedaudz riskējam, ka tā kā nav sagatavots balsojums šādā veidā, tad mums kāda pozīcija var uh, izsprukt, mēs to varam palaist garām. Tātad vispirms mēs varētu nobalsot tā vispārīgi, kā piedāvā referents. Tātad, lai mēs būtu, uh, lai būtu skaidrība, ka mēs visi esam par. Un tad skatīsimies pozīcijas uh, pa vienai. Uh, lai nevienu neaizmirstu. Vai mēs varam tā darīt? Labi. Tātad par principu, ka katru reizi, kad uh, referents piedāvā atgriezties pie uh, budžeta projekta skaitļiem, ka mēs piekrītam. Pārbaudīsim, vai ir vairākums par to. Par. Merci. Paldies. Pret. 1, 2, 3, 4 atturas. Nu, labi. Tātad tālāk. Tagad iešu lēnām, lai eh, neko neaizmirstu. 71. lapuses eh, lejā vakar mēs skatījām administratīvās pārvaldības izdevumus, pēc tam Eiropas sociālā fonda pabeigšana. Par to nav jābalso. Un tad 72. lapusēs ESF konverģence, par to nav jābalso. Tieši pretēji. Tā ir 77. lapus latviešu dokumentā. Tātad Eiropas sociālais fonds konverģence. Te mums nav atgriešanās pie budžeta projekta. Tad 730. Kurš par? Tas ir goja grozījums, referents ir pret pret. Alde ir par vai pret? Viņa ir par. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 45, 17 ir identisks. Tālāk. Reģionālā konkurētspēja un nodarbināmība. Nodarbinātība. Esam par atgriešanos pie budžeta projekta bet jābalso par uh, Grēslas kundzes komentāriem. 45, 78. Kurš par? You, you ask for the floor? Jūs gribējāt izteikties, Alda. Here we have uh, um, above DB in the European Social Fund. Eiropas sociālais uh, fonds veicinātu izaugsmi un nodarbinātību virs DB 6505. Tout à l'heure, dans le vote général, on a décidé que sur Tikko vispārīgajā balsojumā mēs izlēmām, ka visās pozīcijās referents piedāvā atgriešanos pie budžeta projekta. Un mēs balsojam par to, ka mēs atgriežamies pie budžeta projekta. Tātad šajā pozīcijā Tas nozīmē, ka mēs pieņemam 350. Pārējos nav vērts balsot. Bet šis balsojums attiecas tikai uz skaitļiem. Tātad katru reizi, kad ir uh, grozījumi par piezīmēm, par šiem grozījumiem ir jābalso. Tas ir skaidrs, jā. Ja? Tātad par piezīmēm. 45, 78. Referents ir pret. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. L'IRDF Sekuvēr. ERAF ir iekļauts, tālāk ir izmēģinājuma projekti. Tālāk nonākam 74. lapusē. Nē, šeit ir runa par rezervi. 765. grozījums. Rezervu, ko prasa Alda. Referents pret kurš par? ALDE, Monsieur Hartong. Ei, no. ALDE, uh, Hartong kungs, kurš pret? Atturas. Noraidīts. Tagad pārējām pie ERA. 359. grozījums, to mēs eh, saglabājam, par to jābalso. Un bija sociālistu uh, pieteikums par ielikšanu rezervē, bet tas ir atsaukts. Tātad RF, reģionālā konkurētspēja un nodarbinātība, tas ir izskatīts tālāk. Eiropas teritoriālā sadarbība. Sociālistu rezerva atsaukta arī šeit. Ar 360. mēs atjaunojam budžeta projektu. Visi var izsakot. Tad pāršķiram lapu. 76. lapusē operatīvā tehniskā palīdzība. Sociālās rezerve atkrīt un mēs paturam 361. atjaunot budžeta projektu. Tālāk ir eh, sagatavošanas darbības. 77. lapuse jeb 82. latviešu dokumentā mums ir jābalso par tehnisko palīdzību un informācijas izplatīšanu un tā tālāk, Baltijas jūras reģiona stratēģija. Un uh, mums nav šeit grozījumu par to, ka atgriežamies pie budžeta projekta, tāpēc jābalso par visiem 747 referents pret šo Boeingu, kurš par. Droši vien ir tāds bet jāpārbauda elektroniski. Pārbaudām elektroniski 747. aldi grozījumu. Balsojumu sākam. Balsojam. Balsojam. Voton. Ja sociālisti. Viens sociālists ir par daudz. Viens sociālistu izņemiet ārā. Beidzam balsot. 18 par 17 pret. Tātad par skaitļiem tas viss ir atrisināts, bet ir komentāri 342. grozīmā, vai ne? Komentāri no mūsu reģionālās attīstības komitejas referents par kurš par? Pret 1, 2, 3, 4 atturas pieņemts. Tātad saglabājam 747. grozījumu skaitļus ar 342. grozījumu komentāriem. Un es ceru, ka mēs nepārsniegsim griestus. Ļoti labi. Tālāk ir sagatavošanas darbības. Un nākamajā lapā arī līdz pat kohēzijas fondam. Sociālisti ir atsaukuši rezervi Mums ir 363. Eh, grozījums, kas atjauno budžeta projektu. Tātad ņemam skaitļus no šī 363. Tālāk kohēzijas fonds joprojām. Un šeit ir 364. grozījums, kas atgriežas pie budžeta projekta skaitļiem. Un tālāk mums ir jābalso par 768 alda grozījumu par eh, rezervi. Referents pret, kurš par? Alda pret. Paldies. Atturas. Noraidīts. 748 ir atsaukts. Alda grozījums, ja? un tad esam izskatījuši visu 1B kategoriju. Pārāk ātri tas beidzās. Tātad varam pāriet pie ceturtā. Oh, Non, le, On va tellement vite, ka j'ai oublié. Mēs tik ātri strādājam, ka es aizmirsu, ka mēs par ceturto jau nobalsojām vakar. Tātad pāriesim pie uh, izmēģinājumu projektiem, jeb pilotu projektiem. Tout le monde a les, les tableaux. Alors... Vai visiem ir tabulas? Mums ir divas tabulas viena tabula ar skaitļiem un projektu sarakstu, un otra tabula ar komentāriem, kur tiek izskaidrot pilotu projektu un sagatavošanas pasākumi. Tas ir uh, ilga darba rezultāts, koordinātori to izdarīja, apkopoja šo informāciju. Referentkungs Jūs, ne, ja nemaldos, ba piedāvājat balsot kopā par visiem. Ir viena grupa, kas nav saņēmusi uh, sagatavošanas darbības, jau izmaiņojam projektus. Pagaidīsim, lai visiem būtu priekšā šīs tabulas. Tās jāizdala arī jūsu uh, uh, mūsu grupas deputātiem. No, vous, vous mais enfin... Jūs uh, visu izdalāt uh, komitejas darbiniekiem, bet mēs esam parlamentā, vispirms deputātiem jādod papīri. Bien. Labi. Vai visiem ir? Vai mēs varam balsot blokā? Vispirms par skaitļiem, pēc tam par komentāriem. Tātad blokā par skaitļiem, sagatavošanas darbībām un izmēģinājumu projektiem. Kurš par? Pret. Viens, divi. Atturas. Neviens neatturas. Komentāri. Kurš par? pret, tie paši divi atturas, pieņemts. Ļoti labi. Padot. Nav nekādu citu balsojumu. Apsveicu referentu. Bon, alors, avant. Labi. Tātad pirms pabeigt darbu. Mēs plānojām uh, uh, beigt 11. bet mēs ļoti atstrādājam. Nākamgad vajadzēs paredzēt tikai pusdienu visiem balsojumiem. Tātad es uzņemos pilnīgu atbildību. La location de cette salle Es uzņemos atbildību par pārmetumiem, kas izskanēs šīs zāles e, izmantošanas uz vairākām dienām sakarā, kur mēs neizmantojam, bet labāk ir darboties e, efektīvi nekā noturēt papildu sēdes. Bet pirms mēs sēdi pabeidzam, es gribētu, lai mēs tagad precizētu, ko darīsim nākošajā nedēļā. Un šo jautājumu gribēju uzdot Salvadors. Au départ, hein, nous avons prévu. Sākotnēji mēs norādījām, ka nākamajā nedēļā ir divas būtiskas, divi būtiski balsojumi un divi. Pirmkārt, kā jau katru gadu astoņas, vienu nedēļu pēc groz, balsojumu par grozījumiem budžetprojektā mūsu uh, rezolūcijas pie, e, pieņemšanā. Un šeit termiņš ir, kad tad īsti ir termiņš grozījumiem. On, on Man saka, ka astotais, bet to vajadzētu ļoti ātri precizēt. Rezolūcijai, rezolūcijai tas ir. Un no otras puses mums ir jāskata un jāapspriež vidusposma ziņojums par eh, DFS, un tas tiek balsots 11. lai paliktu pietiekami daudz laika grupām izskatīt šo vidusposma eh, ziņojumu, kas pieņemts budžeta komitejā, iesniegt arī vajadzības gadījumā grozījumus, lai varētu likt to uz balsojumu Strasbūrā plenārsēdē 23. oktobrī. Un tāpēc mēs esam paredzējuši ārkārtas, ja tā var izteikties, un savā ziņā sanāksmi 8. oktobra pēcpusdienā, kurai būtu jātiek veltītai e, diskusijām par vidusposma ziņojumu, lai ir pietiekami daudz laika starp diskusijām un balsojumu, kas notiks 11. Un mēs esam šobrīd paredzējuši rezervēt visu 10. oktobri, trešdienu un 11. oktobri, ceturtdienu balsojumiem pār vidusposma ziņojumu un rezolūciju. Un arī darba kārtība vēl ietver dažus citus ziņojumus. Um, pār atzinumiem. Un tagad es uzrunāju sekretariātu. Es neesmu pārliecināts, vai mums ir vajadzīgas piecas pusdienas nākamajā nedēļā. Wow. Tas ir jāprecizē. Šobrīd jūs paturiet to savās eh, darba kārtībās, kā tas ir savās dienas grāmatās, un Ja mums izdosies tā kā šonadēļ ietaupīt vienu pusdienu, tad domāju, ka neviens nebūs pārāk apbēdināts, ja nu vienīgi parlamenta administrācija. Un konkrēti, jūs paturiet prātā šos datumus, paturiet prātā šos mērķus un iespēju atgriezties mājās pusdienu agrāk, un līdz rīta cēliena beigām mēs precizēsim jums termiņus rezolūcijas grozījumiem. Pat ja es, jā, es to precizēju šobrīd, tas ir 8. oktobris rezolūcija, 8. oktobris pulksten 12. Un pār daudz gadu finanšu schēmu, pār, pār vidus, vidus posmu pārskatu jau grozījumi ir, jau termiņš ir noteikts. Salvador, man ir jautājums tikai. Par ļoti svarīgo ceturtdienas 11. datuma ziņojumu. Es nezinu, vai atsevišķi balsojums var pārcelt no 11. uz 10. Tas ir atkarīgs no termiņiem un kā sekretariāts šo procedūru īstenos, bet varbūt varētu pārcelt atsevišķus balsojumus uz trešdienu, uz desmito datumu būtu labāk. Ja nav nopietna politiska grūtība, tad varētu balsot desmitajā par rezolūciju. arī par vidusposma ziņojumu, bet arī atkarīgs no iespējas referentiem rast, eh, eh, rast risinājumu. Tas ir, es negribu neko tagad eh, sagrozīt vai sarežģīt un mēģināsim nospraust kā mērķi pilnīgi noteikti rezolūcijai, likt to uz balsojumu desmitajā un, ja iespējams, arī MFF Uh, referents nav klāts. Bet, nu, tomēr paturēsim prātā, ka drīzāk tomēr MFF varētu būt 11. Helga, lūdzu, paldies. Eh, vairākās Eiropas Savienības valstīs tiek runāts par to, ka Eiropas Savienības līderi Eiro zonas eh, budžeta, spriežot par to, rēķinās ar eh, finanšu darījumu nodokļa eh, ieviešanu. Es saprotu, ka samitā tiks runāts arī par grozījumiem līgumā un tur tiks runāts par jauniem priekšlikumiem, bet mēs te tādā vecmodīgā veidā spriežam par DFS, bet šķiet, ka līderiem ir tagad tur vējo jaunas vēsmas un viņiem ir jauni priekšlikumi. Uh, ja tas, par ko tiek spriests tagad, realizēsies, tad oktobrī, eh, oktobra beigās jau mēs piedzīvosim pavisam citu politisko realitāti. Es gribēju to tikai pieminēt, mums ir jāsaprot, kas eh, notiks. Protams, punkts vēl nav pielikts, bet varētu būt, ka mēs iepazīsimies ar jauniem piedāvājumiem, jaunām idejām, un tad varbūt par to varam runāt nākamnedēļ. Jā, pilnīgi pareizi. Mēs to varēsim apspriest, eh, skatot eh, atzinumu projektu, kur esmu referents. Par ekonziņojumu, ko gatavo Marijana Taisena. Iniciatīvas ziņojums par Van Rompēja priekšlikumiem, lai stiprinātu ekonomikas un monetāro savienību. Parlaments ekon uzreiz jau jūnijā pieprasīja pēc Eiropa padomu šādu iniciatīvu ziņojumu, lai varētu sniegt savu atzinumu un balsojumu plenārsēdē uz Eiropa, oktobra Eiropa domi. Un tāpat kā Helga, arī es biju pārsteigts un nobažījies redzot, ka Van Rompēja um, izplatīties dokumentos pirms pāris nedēļām kā sākotnējais jautājums saraksts un sarunu, eh, sarunu vadlīnijas, lai gatavotu eh, oktobra Eiropadomi, figurē doma, ka varētu izveidot tas to, ko viņus pats dēvē par Eirozonas centrālo budžetu. Pirms pāris dienām man bija iespēja tikties ar e, eh, Hermanu Van Rompeju, tas nebija e, eh, teta tet, un tas bija par citu tematu, bet eh, es mēģināju gūt vairāk precizējumu par to, ko viņš ir iecerējis, un tāpat kā jūs un Helga esam, esmu lasījis vairāku vadītāju paziņojumus un acīm redzami ir e, liels apjukums prātos. Pilnīgi noteikti ir kādas tīri taktiskas um, e, domas un pārdomas, bet katrā ziņā ir divi ļoti mazliet atšķirīgi pieņēmumi aiz e, aiz izmantotajiem jēdzieniem par eirozonas budžetu, par to, vai vajag izveidot Eiropas stabilitātes mehānismu, tātad palīdzības eh, fondu eh, valstīm, kas ir nonākušas grūtībās, un ir iespējams arī, ka vēlāk tiek izveidots Eiropas fonds banku noguldījumu garantijām vai atbalstam bankām, E, kurām draudētu bankrots. E, komisijas priekšsēdētājs Barozu e, nāks klajā ar priekšlikumiem šajā sakarā, un šajā sakarā vajadzētu rast garantijas, lai nodrošinātu finanšu tirgus un lai tirgos būtu viss iespējamais, labākais iespējamais reitings, trīskāršā, uh, E, to varētu garantēt, piešķirot zināmus resursus šim budžetam. Tas būtu pirmā hipotēze, pirmais modelis. Bet tāpat var noprast, kā Eirozonas budžets varētu būt ar mērķi, tā skaitā, E, palīdzēt ar subsīdiju tipu atbalstu valstīm, kam tiek sniegta palīdzība. Un tas nozīmētu no jauna izgudrot kohēzijas fondu, papildu kohēzijas fonds šīm valstīm. Tas viss ir pilnīgi neskaidri un piebilstu, un arī e, tas man lika rieģēt, un to sacīju Van Rompeģam, Es biju pārsteigts tajā brīdī, kad viņš nāca klajā ar šo ideju, jo nāk klajā ar ideju par jaunu budžetu. Priekšvakarā sarunām par Eiropas Savienības budžetu un uh, tad, kad šīs sarunas tiek uzskātas ļoti delikātā veidā ar divu valstu kategorijām, kas ir ar pilnīgi atšķirīgu redzējumu, viena ir ies, viena vēlas iesaldēt vai samazināt Eiropas budžetu, otras palielināt, tas katrā ziņā bija nevietā pēc laika ņemot. Un mums, Helga, būs iespēja balstoties uz eh, nākamajā nedēļā manis prezentēto ziņojumu, mans eh, prezentēto atzinumu, skatīt šo jautājumu un piedāvāt taisnē grozījumus. Es ar viņu tikos vakaru, un viņa ir gatava uzņemt uh, un uzklausīt mūsu viedokļus. Un uh, vajadzētu mūsu balsojumā, taiskaitā pār eh, vidusposma ziņojumu, vai arī balsojumā eh, plenārsēdē. Ja mēs ieviestu Taisonas ziņojumā vai mūsu rezolūcijā par vidusposma ziņojumu kādu teikumu vai rindkopu par šāda veida priekšlikumu tāpat kā El Helga, esmu pārsteigts un mazliet nobežījies, redzot to, ka nāk klāt vēl viens papildu mulsinošs eh, elements diskusijās, kas jau tā ir samērā sarežģītas. Lūk, un vai būtu vēl kādas piezīmes šajā sakarā? Nē, tādā gadījumā. Es jums saku paldies, es jūs atbrīvoju un nozīmējums tikšanos nākamajā pirmdienā pulksten 15. lai varētu skatīt vidusposma ziņoja projektu. Sēdi beidzam!